Dāmas un kungi, eh, Eiropas eh, parlamenta priekšsēdētājs ir lūgts izteikt paziņojumu, proti tas ir parlamenta priekšsēdētāja paziņojums par gadu kopš Fukušīmas traģēdijas, un pēc tam būs parlamenta priekšsēdētāju eh, un politisko grupu pārstāvju uzstāšanās. Dāmas un kungi, 11. martā pirms gada Japānas kā ar trīskāršu katastrofu sākumā ļoti spēcīga zemestrīce, deviņas balvas pēc Richteras skalas satricināja valsti pēc tam. Cunami ar 20 metru augstiem viļņiem izpostīja 400 km piekrastes zonas un pēc dienas eksplodēja Fukushimas. Uh, reaktors. Notika uh, kudols aplūšanas procesi un um, notika uh, ļaunākā katastrofa kopš Černobiļas. Šodien Eiropas parlamentā mēs pieminam tos 19 tūkstošus cilvēku, kas uh, aizgāja bojā un tūkstošu to cilvēku, kas zaudēja ģimenes piedarīgos un um, draugus. 340 tūkstoši cilvēkiem bija jābēg no ģimen, no dzimtām vietām, vēlēs no apstarošanas. Viņi ir zaudējuši mājas un uh, dzimtās vietas. Japānas tauta ļoti drosmīgi stājās pretī šiem izaicinājumiem. Vēlamies pieminēt arī to drosmu, ar kuru varoņi devās Fukushimā reaktorā un riskēja ar savu dzīvību, lai novērstu ļaunāku situāciju attīstību. Visu šo cilvēku drosmi mūs ir aizkustinājusi. Un tā izšķirība, ar kuru iedzīvotāji jā, pievērsās valsts atjaunotnē, tā mūs ir dziļi iespaidojusi. Fukušims Kodola katastrofa ir aizsākus diskusijas visā pasaulē par kodola uh, reaktoru, kodola reaktoru drošību. Dāmas un kungi, arī šeit parlamentā mums ir atšķirīgi viedokļi, un katram atsevišķajam no mums jāpieņem lēmums, kurā nometnē viņš ir šajā diskusijā. Bet ir labi, ka šīs diskusijas, lai arī cik tās būtu pretrunīgas, notiek uh, parlamentā, lai arī. Uh, energoresursu sadalījums un energo piegādes no dažādiem avotiem un līdz ar to arī lēmums par vai pret kodola enerģiju ir nacionāla kompetence, proti nacionālo valdību un parlamentu kompetence ir. Vienalga spēkā ir tas, ka ir jābūt Eiropas diskusijām, jo mēs Eiropā visi esam saistīti ar elektroenerģijas tīkliem kaimiņu valstīs. Lēma par energo jautājumiem. Vienā valstī ietekmē cilvēku dzīvi citā valstī, jo 30% no Eiropas enerģija ir no kodola enerģijas iegūta. Un vai tā ir droša, tas ir jautājums, par kur domājam mēs visi. Zemestrīces un uh, cunāmi Japānā bija traģiskas dabas katastrofas, bet ļaunākā kodola katastrofa kopš Černobiļas to izraisīja cilvēki. Fukušim varēja novērst. Tā ir mācība, kādu no šīs nelaimes mums ir jāgūst, dārgie kolēģi un kolēģis, neskatoties uz visām viedokļu atšķirībām starp tiem, kas ir par un pret kodola enerģijas izmantošanu. Viens ir skaidrs, mums jādara viss, lai garantētu pēc iespējas lielāku drošību kodolspēku stacijās. Pretrunā daudziem tiem, kas pēc šīs traģēdijas ir tikai diskutējuši, Eiropas parlaments ir rīkojies. Mēs atzinīgi vērtējam tos centienus, kādas ES komisija un arī uh, eksperti e, mūsu uh, e, pašu parlamentā ir uh, aizsākuši laiku, kodolenerģija būtu drošāka. 134 kodolspēkstacijas ES veids labprātīgus nodurības testus 14 valstīs. Jūnijā komisija iesniegs noslēdzošu ziņojumu. Un šeit atkārtošu prasību, lai tās kodola spēkstacijas, kas neiztur noturības tekstu, tūlīt pat tiktu uh, atslēgtas. Un es nevaru iedomāties, ka ir saprātīgi īstenot uh, noturības izturības testu un uh, kodola spēkstacijas, kas to neiztur, vienalga tām uh, ļaut strādāt arī vēl turpmāk. Es atzinīgi vērtēju arī ziņojumu par kodola atkritumiem, kurus mēs pieņēmām parlamentā pagājušajā gadā. Pirmo reizi visā Eiropā ir saistoši noteikumi un standarti, kā jārīkojas ar kodola atkritumiem. Februārī vidas komitejā tika pieņemts ziņojums par, kodola, par energoefektivitāti. Līdz 2020. gadam jāietaupa 20% enerģijas, lai garantētu efektīvāku energo izmantošanu visā Eiropā, un tas būtu ļoti nozīmīgi, lai sasniegtu mūsu ambiciozos uh, stratēģijas uh, Eiropas Savienībai 2020. gadam mērķus. Fukušims katastrofa nesa neizmērāms ciešanas Japānas cilvēkiem. Un izdarīsim, secināsim, mācīsimies no uh, tā. Ir ļoti dažādi viedokļi par un pret kodola uh, enerģiju, bet mums ir jāprasa pēc iespējas augstāka drošība izmantojot kodola enerģiju. Un tieši šeit Eiropas parlamentā esam aicināti uh, pieņemt konkrētus pasākums un a, uh, turpināt a, uh, un prasīt to a, uh, īstenošanu. Fukushimas mācības ir skaidrs, skaidrs. Ne viss tas, kas ir izdarāms, ir ticis izdarīts. Paldies! Ich eröffne jetzt die Aussprache zu den Bemerkungen des Präsidenten. Tagad ir paredzēts debatis par parlamenta priekšsēdētāju paziņojumu. Vispirms Tautas partija pārstāvēs Odīkungs. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji komisijas vicepriekšsēdētāji, dargie kolēģi, vakar 6.46 eh, pēc Strasbūras laika Eh, tika pieminēti eh, eh, Fukushimas katastrofas upuri, Fukushimas kodola e, e, elektrocentrālē. Tieši pirms viena gada šajā stundā tiek pārtraukta elektrības padeve sāk darboties eh, palīgģeneratori, bet 50 eh, minūtes vēlāk 14 eh, metru augstu viļņi Eh, nu, pilnībā sagrauj kodola centrāli, un šis tsunami izraisīja vislielāko kodola katastrofu uz mūsu planētas. Es gribētu Tautas partijas grupas vārdā priekšsēdētāji pateikties jums par iniciatīvu un sacīt, cik uh, lielā mērā mēs domājam par Japāņu tautu cieņu, par tās valdību, par, par bojā gājušiem, par upuriem, ka mēs domās esam kopā ar viņiem. Šīs katastrofa izraisīja politiskas debatas, un jūs atcerēsieties, kāda bija sabiedriskā doma tajā laikā. Vairākas valstis bez kavēšanās pārtrauca atomelektrostāciju darbību vai arī pārtrauca darbību pakāpeniski. Bet vairāki būvlaukumi pasaulē to skaits eh, krietni vien pārsniedz apturēto skaitu. Un rodas vairāk jautājumu. Šī katastrofa bez tam ir jāskata katastrofu skaitu pieauguma eh, kontekstā pasaulē. Atcerēsimies eh, Haiti, zemes trīci un naftas tankeru katastrofu. 11. 11. pēc 11. martā eh, katastrofas Eiropa padomu sanāca kopā 25. 6. martā un bez kavēšanās pieprasīja veikt pasākums, lai izvērtētu Eiropas Savienības atomelektrostaciju drošību. Eh, tāpat eh, tika izveidot drošības programma. Šobrīd visas dalība valstis ir veikušas izvērtēšanu, un mēs gaidām eh, vērtējumus 2012. Eh, gada eh, Eiropadomē, kad notiks vispārīgs izvērtējums. Tautas partija vēlas, lai tiktu veikti sakojoši uzlabojumi. Pirmkārt, runājot par drošības standartiem Eiropas Savienību, un tās pilsoņiem ir jābūt pārliecībai, ka mums ir vislabākie drošības standarti pasaulē. Mēs zinām, kā drošības standarti attīstās atkarībā no eh, zinātnes progresa, un tie ir eh, bez, eh, ka, kavēšanās jākoriģē un jāievieš šajā nozarē. Otrkārt, ir jāparedz lielāka neatkarība nacionālajām drošības organizācijām. Treškārt, caurskatāmība. Šajā nozarē caurskatāmībai ir jābūt pilnīgi nevainojamai un ir jādod iespēja pareizi informēt sabiedrisko domu. Ceturtkārt, mums ir jāpārskata tehniskie kriteriji attiecībā uz to objektu izvēli, e, kur atrodas atomelektrostācijas. Piektkārt, mums kolektīvi ir jāuzlabo Eh, rieģēšanas iespējas ārkārt situācijās. Es eh, atgādinu par nepieciešam veidot Eiropas civilās aizsardzības spēkus. Sastkārt, eh, operatoru civilā atbildība. Mums ir jāiekļau visas izmaksas kodola enerģija, taiskaitā iespējamie riski un iespējamie demontāžas riski, vai nu to veiktu attiecīgas apdrošināšanas pasākumi vai paškapitāls. Septītkārt, Eh, papildu. Eh, astotais punkts, saka priekšrunātājs, eh, zinātniskās pētniecības rezultāti, un es apsveicu komisiju, kura par diviem gadiem pagarināja Eiratom pētniecības programmu. Pasaulē mēs ar mūsu enerģijas problēmām, konkrētspējas problēmām, un klimatis, klimata sasilšanu nespēsim citādi atrisināt šos tematus, kas ir ļoti būtiski atomelektrostaciju darbībai pasaulē un konkrēti nodrošināt maksimālu drošības līmeni. Aurī. Paldies, Odīja kungs! Sociālistu un demokrātiju politisko grupu pārstāvēs deputāte Ulfs Koga lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Ņemot vērā to, kas ir noticis pagājušā gada laikā, arī tādas katastrofas kā Fukushimā var nonākt aizmirstībā vai tikt aizmirstas. Mēs, kas pieņemam politiskā līmeņa lēmumus, koncentrējamies uz citām krīzēm, bet mediji savukārt eh, gaida jaunas notikumus Un tāpēc ir ļoti būtiski, ka Eiropas parlaments atgādina šo uh, Fukushimas katastrofas gadskārtu. Tas, kas notika pagājušā gada 11. martā, bija katastrofa, ko neviens nebūtu varējis iedomāties. Notika gan zemestrīce, gan tsunami, gan uh, um, notika katastrofa atomelektrostacijā un 1000, e, 19 tūkstoši cilvēku zaudēja dzīvību un 325 tūkstoši cilvēku uh, dabūja vai bija spiesti pamest uh, savas dzimtās vietas. Uh, šī Fukushimas apkārtne vairs nav apdzīvojama, cilvēki tika uh, pārvesti uz citām vietām, bet uh, nu, tai pašā laikā cilvēki atcerās, no kurienes viņi nāk, un uh, kaut gan laiks paiet, um, varbūt beigās viss um, pamazām nonāk aizmirstībā. Jāsaka, ka šī traģēdija ne tikai skāra cilvēkus, bet uh, atkal aktivizēja debates par kodolenerģijas izmantošanu. Un, manuprāt, svarīgākā mācība, ko mēs varējām gūt, ir ļoti vienkārša un arī tomēr ļoti um, tāda varbūt grūti um, pieņemama atziņa, proti nākotne, nākotnes kodola enerģijas izmantošanai nav. ja valstis nolēmj uh, atteikties no kodola enerģijas, tad šobrīd tas vienkārši reāli nav iespējams. Kodola enerģijas izmantošana ir atkarīga no subsīdijām un var gadīties, ka tas saistās galu galā ar lielākiem izņē, izdevumiem nekā atjaunojamie enerģijas veidi, un katra valsts var lemt pati, kā kombinēt savu energoapgādi, bet politiskajiem, politiskajiem lēmumiem, politiskos lēmumus gaida arī no mums Eiropā, un mēs varam parādīt, ka ir iespējams organizēt energoapgādi, izmantojot atjaunojamos enerģijas veidus Šodien to potenciāls nav pilnībā uh, izsmelts, ir jāturpina pētījumi, un uh, šie atjaunojamie enerģijas veidi netiek pilnībā izmantoti ne ražošanā, ne arī um, cilvēku sadzīvē. Bet, lai tas būtu iespējams, ir jābūt uh, lielām subsīdijām, lielām plašām investīcijām, pētījumos. Uh, un ir jābūt sadarbībai starp tirgiem un sabiedrību. Šodien mēs debatējam cita starpā, lai atcerētos Fukushimā bojā gājušos, bet ir jādomā arī par nākotni. Paldies! Liberāļus pārstāvēs Valēnas kundze. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Aldes grupas vārdā es gribētu paust solidaritāti Fukushimas eh, katastrofas upuru tuviniekiem. Eiropas Savienībai ir jāsniedz gan humānā, gan tehniskā, gan finansiālā palīdzība, jebkāda, kas ir vajadzīga šajā reģionā. Mēs esam reaģējuši apmierinošā veidā uz šo katastrofu, un ir svarīgi, lai mēs nepieņemtu dramatiskus lēmumus ar nepārdomātām sekām neīstajā laikā. Komisija piedāvā uh, tā saucamos brīvprātīgos noturības testus, un tas ir pamatots priekšlikums. Mana grupa gaida ziņojumu ko, ar ko mēs varēsim iepazīties šī gada jūnijā. Tajā jādomā būs visi nepieciešamie pasākumi un soļi, kas ir jāveic, lai mūsu uh, kodolenerģijas izmantošana būtu droša. Tā pašā laikā ir jāapzinās, ka pasauli nav iespējama pilnīgi bez riska, un jautājums ir, ko iesākt ar kodolenerģiju Eiropā nākotnē. Atbilde vēl nav. Mums nav, mūsu domas dalās un Eiropas Savienība. Uh, Eiropas Savienība arī ir valstis, kuras izmanto kodolu enerģiju kā savas uh, elektroapgādes, uh, energoapgādes uh, kombinācijas daļu, bet viedokļi starp valstīm atšķirās. Un uh, kopīgais energoapgādes tirgus ir jāturpina attīstīt, ir jāveic investīcijas atjaunomajos enerģijas veidos un jāmeklē tādi enerģijas veidi vai tā jācenšas izmantot uh, enerģiju, kas būtu gan ilgtspējīgi, gan droši. Un lai mēs varētu nodrošināt uh, labu attīstību nākotnē, Paldies, tagad Harmsas kundze, piecas minūtes. Paldies, priekšādētāji. Paldies arī par to, ka šīs, šīm debatēm šodien ir atvēlēts laiks, lai pieminētu Fukushimas upurus pirms gada. Manuprāt, mēs redzējām, uh, tie bija ļoti iespaidīgi pasākumi, ko mēs redzējām uh, valstīs iepriekšējā nedēļas nogalē. Uh, un tie atspoguļoja to, ka mēs jūtam līdzi un no visas sirds esam centušies palīdzēt un atbalstīt Japānu. Bet jāatzīst arī, ka tagad, kad pēc katastrofas pagājis gads, mums ir daudz rūpīgāk jāskatās, kas notiek. Pagājušajā nedēļā es tikos ar Japāņiem Briselē, un viņi Tad bija delegācijā un arī Fukushimas uh, Uh, vadītājs arī piedalījās šajā delegācijā, un šie cilvēki aicina Eiropas Savienību neaizmirst Uh, Fukushimas uh, problemātiku. Cilvēki jūtas tā kā atstāti vai pamesti uh, novārtā, un viņiem nav iespēja, ka Japānas valdība par viņiem rūpējas. Un tas ir tāpēc, ka šīs robežvērtības um, kas it kā ir pieļaujamas vai pieņemamas cilvēku veselībai, ir noteiktas ļoti augstas un būtībā tādas, uh, ar kādām jāstrādā cilvēkiem, kas tiešām ikdienā strādā ar radiāciju. Uh, un mēs līdz ar to varam gaidīt, ka pieaugs e, saslimšanu skaits ar vēzi un citām slimībām, un šīs sekas var būt ārkārtīgi ilgstošas, vairāku gadu desmitu vai pat ilgāk garumā. Un ir beidzot jādara kaut kas, lai piespiestu Startautisko veselības organizāciju aktīvi iesaistīties problēmas risināšanā un nedrīkst uh, izlikties, ka mēs neredzam, ka atbildību, uh, atbildīgās personas nevēlējās uzņemties. Un gan mēs dzirdējām arī, ka uh, tiek teikts, ka Fukushimas kodola elektrostacija uh, tiek kontrolēta, kaut gan būtībā nav, nav panākta vienprātība attiecībā uz to, kāda situācija būtībā tur ir. Um, sagravušajos blokos šī situācija nav stabila, ir iespējams, ka uh, um, šie bloki turpina, turpinās sagrūt vēl vairāk. Mēs nezinām, kāds ir uh, radioaktīvais fons būtībā un cik daudz ir šī radioaktīvā materiāla. Un šajā situācijā mēs, mums ir jāapzinās, ka mums ir atbildība un gan ekspertiem, gan politiķiem ir jābūt atbildīgiem, izveidojot starptautisku darba grupu, kas varētu izmantojot Černobiļā gūtās atziņas, palīdzēt Japānā izglābt cilvēku dzīvības un palīdzēt stabilizēt situāciju. Tiek kritizēti tā saucamie Eiropā ieviestie noturības testi un Uh, šobrīd arī Japānā visi uh, rad, radioaktīvie, tad kodola reaktori tiek pakļauti šiem stresiem. Un uh, organizācija Japānā, kas iestājas par kodolu uh, enerģijas izmantošanu, uh, ir atzinuši, ka šie Eiropā izstrādātie noturības testi ir tādi, uh, ka uh, Fukushimas kodola elektrostacija to izturētu bez problēmām pirms gada. Un ar šiem noturības testiem drošība netiek, uh, nekādā veidā netiek uzlabota un veicināta. Un man vienkārši nu, kļūst bail, kad es varu, kad es iedomājos, ka Eiropā kāda kodola elektrostaciju varētu pieredzēt katastrofu, kāda notika Japānā. Un mēs zinām par to, kāda ir jaunie enerģijas veidi. Mēs zinām arī, kādas problēmas saistās ar Černobiļu, bet šie noturības testi nav pierādījuši savu efektivitāti. Paldies! Paldies, Harmsas kundze! Un konservatīvo uh, politisko grupu pārstāvēs Karima kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, sākotnēji es gribētu izteikt vislabākos vēlējumus un eh, izpaust eh, līdzjūtības apliecinājums visiem upuriem, visiem tiem, kas cietuši no katastrofas Japānā. Aptuveni 90 tūkstoši iedzīvotāji tika eh, evakuēti no šī apgabala pēc katastrofas, un tie vēl aizvien nespēja atgriezties uh, savās dzīves vietās. Šie notikumi bezprecedenti Japānā un uh, tsunami iet, iz, ietekme uz uh, atomelektrostaciju radīja pasaulē jautājums par nepieciešamību pēc atomenerģijas izmantošanas nepieciešamības. Mums ļoti nopietni jāizturas pret šiem jautājumiem, un kodola drošība, atomenerģijas drošībai tam ir jābūt prioritāšu augšgalā, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam turpināt izmantot esošās un būvēt jaunas atomelektrostācijas. Izturības pārbaudas pēc eh, Fukushima sistēmas, tām ir jābūt eh, stingrām un nepiekāpīgām. Mums ir jāizdara pareizie secinājumi. Mums ir jāmācās un jāapzinās, kā Fukuši, no Fukushimas incidenta, kā dabas katastrofas var notikt vairākas vienlaicīgi. Fukushimas eh, atomelektrostācija varēja izturēt eh, zemestrīci, bet nespēja pretoties eh, desmitiem metru augstajiem viļņiem. Un ir nepieciešama, eh, ir būtiski apzināties eh, secinājums pēc Japānas reakcijas uz šo krīzi. Un izvērtēšanas procesā ir jāņem vērā arī katra attiecīgā objekta īpatnības. Ir nepieciešams arī eh, pārvaldīt situāciju, Bet mēs redzam, ka TEPCO un atbildīgajām struktūrām vajadzēja rīkoties atšķirīgi vairākos gadījumos. Un reakcija tomēr ir jābūt visos gadījumos saprātīgai, proporcionālai un balstītāji uz faktiem. Tā kā komisija šobrīd pārskata Eiropas Savienības juridisko ietvaru šajā sakarā, mēs aicinām pilnībā ņemt vērā un izdarīt secinājumus gan no Fukushimas katastrofas, gan no izturības pārbaudēm un izvairīties no sasteiktiem lēmumiem, kas varētu būt ar negatīvu ietekmi ietekmi uz enerģijas drošību. Regulatoriem un nozarei ir jāsadarbojas, lai apliecinātu, ka mēs bez apstājas uzlabojam atomenerģijas drošību jau esošajās, gan jaunajās atomelektrostacijās. Un e, atomenerģijas drošība ir ārkārtīgi būtiska mums visiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! un apvienoto kreiso uh, politisko grupu pārstāvēs Matijas Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu norādīt, ka šī katastrofa ir bijusi bez precedenta, un mēs vēlamies apliecināt mūsu cieņu un līdzjūtību visiem Fukušīmas katastrofas upuriem. Šobrīd mēs dzirdam, ka mēs esam izdarījuši secinājumus. Un un parei, guvuši pareizās mācības. Taču mums ir jāiemācās risināt šādas situācijas un kodola katastrofu ietvaros eh, jārīkojas pareizi un no katastrofām jā, jāiemācās izvairīties. Tāpat arī jāapzinās, kāpēc Fukushimas tiek būvētas jaunas atomelektrostācijas eh, vienu gadu pēc Fukushimas eh, tiek turpināts programmēt jaunas atomelektrostācijas. Japānai ir um, atmiņā un vēsturē tādas traģēdijas kā Hirošima un Nagasaki, un mēs Eiropieši nedrīkstam aizmirst arī tādu uh, katastrofu, kas nemaz nenotika tik sen, konkrēti Černobiļu, un tāpēc uh, mums vajadzētu atkal atsākt šīs debatas, kuras nekad nebija arī jāpārtrauc konkrēti debatas par atomenerģijas drošību. E, e, šobrīd jau divas trešdaļas Japāņu vēlas atsacīties no atomenerģijas izmantošanas. Viņi apzinās, ka, tā tiek, ka par to tiek maksāta dzīvības cena. Un arī šī cena pieauga ar katru paudzi. E, politika, kas atbalsta atomenerģiju, ir arogances politika. Šodien Eiropā vairums sabiedriskās domas ir pret atomenerģiju, neraugoties uz to šķiet, ka nekas nemainās. 320 tūkstošu bēgļu ir Japānā. 100 tūkstoši no šiem cilvēkiem nekad nevarēs atgriezties savās agrākajās dzīves vietās, tāpēc kā tas um, kas kādreiz viņu īpašam šobrīd ir bīstama vieta. Viņu bijušās mājas ir kļuvušas par drupām ar augsni, ar ūdeni, ar. ar, ar augiem, kas ir piesārņoti. Viņi nevar atgriezties šajās drupās, un mēs nevar, nevaram pieļaut, ka Eh, tiek, eh, ka parādās aizvien jaunas drupas, mēs zinām, ir maiju, ir inku drupas, eh, kas apliecina cita, senas civilizācijas. Mēs nevēlamies, lai Fukushima būtu arī šādas aizgājušas civilizācijas apliecinājums. Un ir jāapzinās arī, ka ir atbildīgie pār kodola katastrofām Japānā ir eh, izveidojusies ko, ap, anti atomenerģijas eh, kustība, jo cilvēki apzinās, ka pilnīgi droša atomenerģija nevar pastāvēt. Un ne, pilnīgi nevienā izturības testā nevar pilnībā modelēt to, kas ir noticis Fukushimā. Tāpēc mums ir jāapzinās, ka enerģijas politikas ir nacionālās politikas, bet, kā jūs zināt, eh, debesīm robeža nav. DFT. Paldies kolēģiem Maties. EFT politiskā grupa nav prasījusi runu uh, laiku uzstāšanās uh, brīdim plenārsēdē, bet Speronī kungs uh, vēlas uzstāties. Lūdzu, divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šī traģēdija Fukushimā pēc Černobiļas parādīja ka gluži vienkārši nav vēl absolūta drošības eh, jautājumā par atomenerģiju. Protams, ka ir ļoti atšķirīga situācija salīdzinot ar Černobiļu, jo Černobiļā bija uh, katastrofa kodolspēka stacijas iekšienē, un Fukušimas gadījumā tie bija uh, ārēji faktori, kas noveda pie katastrofas no sākuma. Tā bija zemestrīce, un pēc tam tāds uh, cunami izraisīts vilnis, ko vēl uh, mūsu planēta nav piedzīvojusi. Bet nu vienalga mums ir jāizsaka bāžas par kodola enerģijas uh, drošumu. Es neesmu no tiem, uh, kas saka, jā, nu tagad uh, pilnīgi jāatsakās no kodola enerģijas, lai arī daudz tā saka. Bet man liekas, ka šeit vajadzētu tā pamatīgi pārdomāt par šo lietu. Mums tas ir jādara. Un uh, bieži ir arī teikts, ka tā ir dalībvalstu kompetence. Bet papildus tam arī parlamentam ir tiesības paust savu viedokli. Un noslēgumā grib paust solidaritāti un līdzjūtību visiem tiem, ko skāra šī katastrofa. Paldies! Tagad komisā, komisijas vārdā uzstāsies komisāra Redingas kundze. Priekšsēdētā godējumi deputāti ir pagājis um, gads kopš briesmīgās dabas katastrofas uh, Japānā, kas ir viens no visbaisākajiem atgadījumiem pasaules kodola enerģijas vēsturē. Un tās ir uh, Tā ir arī mums iespēja nodot eh, savas līdzjūtības apliecinājumus tiem, kas ir cietuši no šīs eh, katastrofas, un apzināt, ko tad mēs esam paveikuši paši, lai celtu kododrošību. Eiropas komisija ir uzsākusi procesu attiecībā uz kododrošības uzlabošanu, kas būtu balstīta uz augstiem standartiem. Eh, Pilnais ceļa stāps jau bija kododrošības Eh, direktīvas pieņemšana 2009. 9. Eh, gadā, pēc tam ap, atkrituma apstrādes direktīva 2011. gadā un arī gribu uzteikt Eiropas parlamenta konstruktīvo lomu. Uh, šajos eh, abos elementos. Pēc Fukušīmas katastrofas komisija nāca klājā ar visaptverošu risku un drošības izvērtējumu visām eh, kodola eh, atomenerģijas stacijām Eiropas Savienībā. To atbalstīja Eiropa Eh, padome un Eiropas parlaments. Jūs zināt, ka kopš 2011. gada jūnija nepārtraukti notiek izturības pārbaudas, kas ir balstītas uz Eiropas Savienības metodiku. Es ļoti rūpīgi uzklausīju Harmsas kundzes sacīto un eh, nodošu viņas veistījumu saviem kolēģiem ienā, jeb atomenerģijas aģentūrā. L eh, vairākas dalībvalstis, tā skaitā Lietuva, piedalās brīvprātīgos procesos attiecībā uz demontāžu kodu atomelektrostacijās e, un ir iesniegušas ziņojumus. Tāpat arī e, kaimiņa valstis apzinās Eiropas Savienības izturības pārbaužu metodiku. Šveice un Ukraina tajos piedalās. Tāpat arī e, partneru pārskati, kas ir būtiska procesa daļa, būs zināmi. Uh, aprīļa beigās galīgo ziņojumu prezentēs kolēģis Otingers 2012. gada jūnija beigās. Un lūdzu darīt jums zinām, ka viņš būs pieejams diskusijām ar Eiropas parlamentu šajā sakarā. Tālāk par uh, izturības pārbaudas rezultātu. E, vēlos sacīt, ka tas būs pamats likumdošanas un citiem priekšlikumiem, ar kuriem nāks klajā komisija, lai varētu uzlabot e, atomenerģijas drošības struktūru. Galvenās jomas būs tehniskās drošības prasības, Eh, ko atomenerģijas drošības pārvaldība un eh, gatavība ārkārtas gadījumiem un rieģiešanas iespējas. Drošības apdraudējums, tai skaitā ļaunprātīgas darbības, ir nozīmīga izturības pārbaudes eh, daļa. Un šādas pārbaudes norit ir izveidota darba grupa, darba grupas pirmie rezultāti tiks publicēti jūnijā ziņojumā, un šie eh, rezultāti, eh, šis ziņojums eh, tiks pievienots komisijas ziņojumam, kur saņems padomu parlaments. Jūs zināsit, ka rekomendāciju ieviešana ir katras valsts atbildība. Tomēr uzraudzības un ziņošanas mehānismi ir jāizveido, lai varētu nodrošināt e, drošības uzlabojumu ieviešanu. Tas fakts, ka rezultāti tiek publiska, tiks publiskoti, nodrošinās to, ka tiek spērti visi nepieciešamie soļi, lai varētu garantēt maksimālo drošības līmeni. Un e, komisija cieši sekos notikuma attīstībai. Un visbeidzot, gribu norādīt, ka ir būtiski stiprināt drošības kultūru un gatavība ārkārtas situācijām visā pasaulē. Izturības pārbaudas jau ir uzskatāms par starptautisku kritoriju, un komisijas jau sākotnēji ir aicinājusi kaimiņu valstis atbalstīt šādas pārbaudas, lai tā nerīkotos viena pati, bet lai šāda drošības kultūra tiktu izplatīta arī ārpus mūsu robežām. Startautiskā sadarbība, it īpaši Startautiskās atomenerģijas aģentūras ietvaros, ir svarīgāk nekā jebkad. Komisija ir iecerējusi sniegt savu devumu, lai aktualizētu konvenciju par atomenerģijas drošību, lai celtu tās efektivitāti pārvaldību un ieviešamību. Paldies! Līdz ar to šīs debatas ir beigušās. Nākamais punkts darba kārtībā - kopīgās debatas dzimuma līdztiesība. Un tagad gribu.